ar nepacietību gaidu, ka arī Eiropadoja pieņem šo dokumentu, tad mēs visi varēsim priecāties par labu paveikt darbu. Paldies visiem! Paldies, esam noslēguši debats par šo darbu kārtības punktu. Balsosim rītdien 12.00. Punkts tā tagesordnung. Nākamais darba kārtības punkts. Mutiskais jautājums, kas iesniegts komisijai par uh, valstu iestāšanos Hāgas konvencijā, eh, kas ir datēta ar 1980. gadu par bērnu nolaupīšanas gadījumiem. Lūdzu, tagad došu vārdu Lēnis kungam, kas. Egners kundzei, kas ir uh, referente. Paldies! Es tagad uzstājos eh, jūri komitejas vārdā. Nu, Stojāno kungam tas ir tāds mājiens. Uh, Ja mēs runājam par Hāgas konvenciju, tā nosaka uh, bērnu nolaupīšanu un uh, eh, 1980. gadā mm, pieņemtā konvencija ir bijusi ļoti efektīva un nosaka, ka bērni, kas ir nolaupīti un aizvest uz citu valsti, var tikt eh, atgādāt atpakaļ uz valsti, kurā viņi ir pēdējā uzturējušies. Mēs šeit runājam par Krieviju, Seišeļu sarām, Andoru, Singapūru un Armēniju, kas arī ir parakstījušas Hāgas konvenciju. Eiropas uh, Savienības tiesa lēma, ka šie jautājumi ir Eiropas Savienības kompetencē un arī uh, attiecībās ar trešajām valstīm. Uh, tā ir ES kompetence saskaņā ar Brisele 2A direktīvu, ņemot vērā procedūru attiecībā uz vecāku atbildību, kas ir uh, tikai un vienīgi savienības kompetencē. Ja mēs runājam par bērnu nolaupīšanu, startautiskiem nolaupīšanas gadījumiem, tad arī šeit Eiropas Savienībā ir pilnīga kompetence. Jūri komiteja vērsās padomē, lai padome beidzot Uh, beidz bloķēt šo jautājumu un sāk konsultēties ar parlamentu. Mēs esam Eiropas Savienības pilsoņi tieši ievēlēt pārstāvi un aizvien no jauna sastopamies ar problēmām. Kurš tad cits, ja ne mēs rūpēsies par pilsoņu interesēm? Uh, Juri komiteja nekādi nevar saprast, kādēļ astoņas nosauktās valstis nav pārņemušas Hāgas konvenciju. No nu, bērnu tiesībām un vēlmēm vienmēr ir jābūt pirmajā vietā. Nav pieļaujama šeit kaut kāda nacionālo interešu aizstāvība. Es nevaru saprast, kādēļ padomu bloķē šo astoņu valstu iestāšanos Hāgas konvencijā. Cik tas ir būtiski, pierāda vairāk traģiski gadījumi, kas noteikti jums arī ir pazīstami, piemēram, arī. Uh, Austrijā mēs esam redzējuši šādus gadījumus par bērnu laupīšanu. Tur gan nebija iejaukt neviena trešā valsts, bet ģimenes traģēdija bija ļoti smaga. Mazais Olivers Vailhārds tagad dzīvo pie tēva Dānijā. Māte un vecvecāki Austrijā ir ārkārtīgi nobažījušies, jo Olivers nevar atgriezties Austrijā. No Dānijas un Austrijas mēs dzirdam dažādus viedokļus un visu laiku viņi ķīvējas par bērna dzīves vietu. Hāgas konvencija šobrīd nav izmantojama, jo Dānijas tiesa nav spriedusi, ka tēvs bērnu būtu nolaupījis. Brisele 2A regula arī nevar palīdzēt šo jautājumu atrisināt. Ja mēs runājam par Krieviju un Maroku, kas varētu pārņemt Hāgas konvenciju, īstenībā ļoti daudziem ja ES pilsoņiem ir ģimenes locekļi arī šajās valstīs, un ja šīs valsts sāks izmantot Hāgas konvenciju, tas notiek noteikti visiem nāks par labu. Olivera piemērs pierāda, ka šo astoņu valstu iestāšanās konvencijā nāks par labu visiem bērniem. Paldies! Atzinuma autorei. Un tagad došu vāru komisārs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Paldies jūrī komitejai par to, ka jūs uzdevāt šo jautājumu. Mēs visi zinām, ka bērnu nolaupīšanas gadījumi ir ļoti liela traģēdija, kas uh, nabaga bērnu turpina ietekmēt vēl arī uh, vairākus gadus pēc šiem traģiskajiem notikumiem. Tādēļ mums ir jāparūpējas par bērnu labklājības veicināšanu arī šādos startautiskos gadījumos. Protams, daudzpusīgas normas ir ārkārtīgi svarīgas, lai varētu garantēt augstu aizsardzības līmeni bērniem. 2007. gadā mēs esam mm, pārņēmuši Hāgas konvenciju un Eiropas Savienība atbalsta arī 80. gada konvencijas civilos aspektus par starptautiskajā bērnu nolaupīšanu. Tāpat ES mm, mudina trešās valstis iestāties Hāgas konvencijā. Tagad ir 87 Hāgas konvencijas dalību valstis, iekļaujot visas Eiropas Savienības dalību valstis. Konvencija izveido sadarbības sistēmu starp līgumu parakstījušām valstīm, uh, lai varētu aizsargāt nolaupītus bērnus. Bet, protams, ir jābūt arī pieņemšanas deklarācijai. Tādēļ komisija pagājuši gadu izstrādāja vairākus priekšlikumus par, e, par jaunu astoņu valstu iestāšanos konvencijā, runājot arī par Krieviju un Maroku. Šāda priekšlikuma pieņemšana varētu garantēt to, ka visām dalībvalstīm būtu iespēja izmantot Hāgas mehānismu uh, ar izmantojot to, konkrētos bērnu nolaupīšanas gadījumos, arī ja bērni ir aizvest uz uh, valstīm ārpus Eiropas Savienības. Tas nāktu par labu pirmām kārtām jau bērniem un uh, uzlabot Eiropas Savienības um, imidžu. Tā varētu ļoti vienot risināt šādus gadījumus. Es uh, ārkārtīgi sarūktināta, ka gandrīz gadu padome bloķē šo jautājumu. Ko tas nozīmē, piemēram, ja Singapūra parakstītu Hāgas konvenciju, to atbalsta desmit dalību valstis, 18 dalību valstis atbalsta šeši ar iestāšanos konvencijā un Marokas iestāšanos atbalsta desmit dalību valstis. Mēs daudz runājam arī par to, ka Krievijai ir uh, jāizstājas Hāgas konvencijā. Mēs pārliecinājām uh, Krieviju to darīt, bet Eiropas Savienība uh, savā kopumā nav gatava dot zaļo gaismu šai iestājai. Un, protams, arī Marokas iestādes regulāri ar mums par to runā, kad mums ir augsts līmeņa tikšanās. Esmu ārkārtīgi vīlusies, ka neskatoties uz labo gribu, dalību valstis visā kopumā nav izrādījušas pietiekami lielu jūtīgumu un politisko gribu, kas ir nepieciešama, lai cīnotos pret fragmentēto situāciju, lai cīnītos pret bērnu startautisku nolaupīšanu. Esmu patiešām nobažījusies, ka mums vajadzēs palūgt lai ES tiesa šajā kompetenču uh, strīdā pieņemtu kādu spriedumu. Nu, un šim strīdam varētu būt ļoti nepatīkams sekas. Gribēju pateikties Lichtenbergers kundzei par to, ka viņa atbalstīja komisijas priekšlikumu. Vēlos pateikties arī visai jūri komitejai par veikto darbu. Mēs visi saprotam, ka bērni ir jāaizsargā, viņi ir jāpasargā no nolaupīšanas un ir jāsamazina uh, tie nepatīkamie pārdzīvojumi, kam nākas iet cauri ģimenēm, tad, kad bērni pēc tam ir jāatgūst. Ir jāvienkāršo procedūru Eiropas Savienības līmenī. Es pat tiešām ļoti uh, nožēloju, ka mēs tā vietā, lai cīnītos par bērnu labklājību, cīnāmies te par procedūrām. Paldies! Paldies vicepriekšsēdētājs kundzei, paldies par skaidro valodu, ko izmantojāt, un tagad došu vārdu Anģelīli kundzei. Grazie, signor prezidente. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es no savas puses vēlējos pateikties referentei un arī ar Redingas kundzei. Pēdējo gadu laikā mēs esam redzējuši ļoti daudzus uh, gadījumus, kad cilvēki pārvietojas, viņi vairs nedzīvo vienā valstī. Un e, ir ļoti daudz jauktu laulību, pēc tam laulības tiek šķirtas, ir uh, tādi pāri, kur uh, katrs no laulātājiem draugiem ir citas tautības, un katru gadu dažādu tautību cilvēki preces Eiropā, un apmēram puse no laulībām tiek šķirtas, vai laulātie draugi sāk dzīvot atsevišķi. Ja ir šādi ķīviņi starp laulātajiem draugiem, tad bieži vien tas ļoti uh, slikti ietekmē tieši bērnus. Un tad rodas konflikts nevien starp diviem vecākiem, bet arī starp divām tiesiskajām sistēmām, starp divām valstīm. Hāgas konvencija, ko parakstījušas 87 valstis, tajā skaitā visas ES dalību valstis, atrunā vienu no būtiskākajiem daudzpusīgajiem instrumentiem, kas ir mūsu rokās, lai aizsargātu bērnu tiesības. Šajā daudzpusīgajā līgumā ir noteikti ļoti daudz kritēriju, it sevišķi tādi, kas ir saistīti ar iespējamo risku bērniem. Ja, piemēram, bērns tiek aizvests prom no valsts, kurā viņš ir dzimis un nodzīvojis ilgāko mūžu laiku, šie bērni bieži vien Uh, var kļūt par patiesajiem šķiršanās upuriem, kad izjūg vecāka attiecības. Jāsaka, ka ir astoņas valstis, kuru iestāja Hāgas konvencijā tiek aizturēta, un to dara padome. Tikai viens piemērs. Pēdējo nedēļu uh, laikā mēs piedzīvojām uh, Eh, jaunu bērna nolaupīšanas gadījumu bērns tika aizvests uz Krieviju, un Krievija jau ir viena no šīm astoņām valstīm, par ko šovakar runājam. Eiropas Savienība un dalību valstis uzskata, ka ģimene ir viena no galvenajām sabiedrības vērtībām, bet tieši tādēļ mums taču ģimenes ir jāaizsargā, it sevišķi krīzes apstākļos. Šī iemesla dēļ tā ir viena no mūsu prioritātēm. Mums ir jāaizsargā bērnu intereses. Tās ir galvenās prevalējošās. Mums jāprūpējas, lai šādi gadījumi tiktu atrisināti naski. Ja tas tā nenotiks, tad, protams, tas uh, nelabvēlīgi ietekmēs ES funkcionalitāti un tādā veidā mēs arī bērniem liedzam baudīt viņu tiesības un privilēģijas. Tādēļ Eiropas uh, parlaments eh, ir gadījies, ka darbojas kā tāds vidutājs starptautisku nolaupīšanu gadījumos. Ir ārkārtīgi liels šādu lietu diapazons, eh, kas čum un muģ no juridiskās nenoteiktības. Cilvēki nezin, kādas ir viņu tiesības, ja viņi ir precējušies ar citautietu. Paldies! Man nezināmu iemeslu dēļ liberāļu grupas uh, pārstāvi nevarēja ierasties, un tādēļ es atkal došu vārdu Lichtenbergers kundzei, lūdzu. Paldies! Padoms piekoptā novilcināšanas politika man šķiet ļoti nosodāma. Bērnu nolaupīšana, ir ārkārtīgi traumatisks pārdzīvojums bērniem neapšaubāmi un, protams, arī abiem vecākiem. Es domāju, ka man var piekrist jebkurš un var man piekrist arī tajā aspektā, ka ir jāuzlabo tiesiskie instrumenti, lai bērns pēc iespējas ātrāk var nonākt tajā vietā, kur viņš jūtas labi, kur viņš ir dzīvojis mūža ilgāko daļu. Hāgas konvencija ir mehānisms, kas ļauj pasargāt bērnus šādos gadījumos un uh, aizsargā viņu tiesības. Hāgas mehānisms ir tāda kā palīdzība divpusējos gadījumos, kad bērni tiek nolaupīti. Un ir divi partneri, kas vēlas parakstīt konvenciju, Krievija un Maroka. Mēs šajās valstīs esam redzējuši daudz šādu traģēdiju, ģimenes traģēdiju, un ir ļoti grūti par kaut ko vienoties šo problēmu mēs varētu atrisināt jau rītdien, ja padome, un tagad runāšu ļoti atklātu valodu, neizspēlētu šādu absolūti nepieņemumu varas spēlīti, izmantojot absolūti nevainīgs cilvēks, izmantot bērnus. Uh, Padome nevēlas, lai parlamentam šeit būtu kaut kas sakāms. Viņi nevar vienoties savā starpā un ir ļoti garas sarunas, it sevišķi ar Krieviju. Tās ir pilnīgi neauglīgas un mēs nevaram palīdzēt mūsu pilsoņiem, ja, piemēram, Hāgas konvencija nav piedlietojama, piemēram, Krievijā. Būtu ļoti interesanti zināt, cik daudzi bērni, cik daudzas ģimenes jau ir jutušas tiešu kaitējumu padomas vilcināšanās dēļ. Es mudinu padomi varbūt izmantot citu likumdošanas priekšlikumu savām spēlītēm. Šeit mēs runājam par bērnu likteņiem. Lūdzu, atrisināsim šo jautājumu normāli un virzīsimies uz priekšu ar Eiropas parlamentu iesaisti. Paldies, kolēģe! Mārtina Andersons kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Attēli no Gazas mums atgādina, ka bērni ir ļoti neaizsargāti, ja viņus neaizsargā starptautiskie bērnu aizsardzības mehānismi. Mums ir jāpadomā par bērnu labklājību. Bieži vien bērni intereses netiek ņemtas vērā arī valstu iestādēs. Uh, ekonomikas politiku piekopi valdības, eh, tās eh, to veicina arī Eiropas Savienība, un bērnu likteņi tiek aizstāti novārtā. Un mēs ļoti eh, labi varējām to, par to pārliecināties pagājuši piekdien Belfāstā, kad bija diskusijas un konferences par bērnu nabadzību. Mēs pieprasījām, lai konstitūcija tiktu grozīta, lai tiktu aizsargāts bērnu tiesības. Dublinas valdībai ir jāizpēta un jāreformē pamatpakalpojumu sniegšana bērniem un viņu ģimenēm. Nu, kaut kas vismaz ir noticis, bet ja mēs runājam par to, ka aizvien vairāk cilvēku pārvietojas pāri valstu robežām, ir aizvien vairāk jauktu laulību, tas noved pie ļoti daudziem starptautiskās nolaupīšanas gadījumiem. Tādēļ Hāgas konvencija par starptautisko nolaupīšanu ir ārkārtīgi svarīgs akmens, pamatakmens šajā tiesiskajā arhitektūrā, lai bērni bērni varētu uh, atgriezties savā mītnes zemē pēc iespējas ātrāk, ja viņi ir tikuši nolaupīti. Bet, diemžēl, šie gadījumi tiek risināti ļoti gausi un daži, diemžēl, nekad netiek atrisināti. Tas, ka padome bloķē trešo valstu iestāju šajā konvencijā, ir vienkārši skandalozi. Nabaga bērni pilnīgi nevajadzīgi tiek pakļauti riskam un īstenībā padomi, jebkurā gadījumā nosodām par šādu bezatbildīgu rīcību. Paldies, un tagad Cvifkus kungs. Bardzo dziękuję. Situācija. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Situācija, ar ko sastopamies šobrīd, ir ārkārtīgi dīvaina runājam šeit par ārkārtīgi svarīgu jautājumu, un jautājumu, kas būtu tāds pozitīvs, vēlamies pieņemt tādu pozitīvu lēmumu iestāžu strīds šeit mūs aptur, neļauj mums rīkoties, es domāju, tas ir skandalozi. Diskusijas, kas norisinās šodien, faktiski ir par Eiropas padomus lūgumu izturēties nopietni pret šo konvenciju un nopietni izturēties pret ārkārtīgi sarežģītām situācijām, ar ko sastopas vecāki un bērni nolaupīšanas gadījumos. Nu, ja es nebūtu konspirācijas pretinieks, tad es teiktu, ka padomi speciāli dara to visu un pat veicina šo strīdu, tālāk bloķējot risinājumu meklēšanas iespējas tā viņš šķiet, ka te viņi spēlēs paši ar savām ambīcijām. Eiropas parlamenta juridiskie dienesti skaidri un gaiši paziņoja, kāds ir šis jautājums. Viņi teica, lūk, tas ir Eiropas Savienības lēmums. Eiropas Savienībai šeit ir ekskluzīva kompetence. Un tas nozīmē, ka padomēji un Eiropas parlamentam kopīgi jāpieņem lēmums. Mēs ļoti labi zinām, cik ārkārtīgi grūti uh, ir panākt to, ka trešās valstis iestājas Hāgas konvencijā. Tāpēc, ka tas nebūtu nav vienkārši process, tas nav strauji process. Bet tagad šo procesu vēl vairāk kavē padomu, un tāpēc aicinu visus, kas varētu kaut kādā veidā ietekmēt šo procesu, darīt to, neļaut bloķēt risinājumu meklēšanu. Mēs varētu beidzot vienoties savā starpā, ka lūk, tām valstīm, kas vēlas kļūt par konvencijas parakstītāju valstīm, eh, būtu par tādām arī jākļūst. Ļaut tām pievienoties konvencijai, jo tādā veidā tiktu radīta lielāka juridiska kārtība, saskaņotība šai ļoti sarežģītajā jautājumā gadījumos, kad bērni tiek nolaupīti un pārādīti pārvest pāri robežām. Es ceru, ka mums izdosies ļoti strauji panākt vienošanos, jo citādi, jāsaka, par mums var vienkārši smieties visu pasauli, redzot, cik neiespējami ir šī situācija. Un tāpēc parlaments no visas sirds aicina padomi beidzot strādāt pie pozitīvu risinājumu meklēšanas. Paldies, nu un tālāk mēs nonākam pie brīvā mikrofona procedūras. Divi runātāji pieteikušies un pirmais Francisko kungs. Din păcate, deplasarea... Bašaisko kundze. Paldies priekšādētāji. Jā, bērnu nolaupināšanas gadījumi nav tādi izolēti un katrs vien, pats par sevi atsevišķi. Nē, jo vairāk ir šīs šķiršanās, jo vairāk ir arī jautājumi, kas skar bērnu situāciju un aizgādnību pār bērniem ir nereti tādi vecāki, kas dodas prom no valsts bez otra vecāka atļaujas. Un tā, tas ir jautājums, kas aktuāls visās pasaules malās. Un tāpēc saskaņā ar konvenciju bērni parasti ir jāved atpakaļ uz uh, konkrēto valsti. Te rodas problēmas ar jurisdikciju. Un šāda veida pēkšņa aizvešana no valsts bērnam var draudēt ar disfunkcionālu tālāku attīstību un dažādām citām emocionālām traumām. Uh, Es gribētu komisāras kundzei vaicāt, vai tā nevarētu, man, nevarētu nosaukt to gadījumu skaitu, ko ietekmēs šī vilcināšanās uh, no padomas puses attiecībā uz trešo valstu iestāšanu pievienošanos konvencijai. Äh, es atvainojos, ka ierados par vēlu. Redingas kundze. Mēs šeit runājam par Oliveru Vailhārtu, tas ir austriešu bērns, kas ir aizvests uz Dāniju. Man jāsaka, ka bērnu nolaupīšana vienalga vai tā notiek ārpus Eiropas Savienības vai tās iekšienē ir briesmīgākais noziegums, kāds vien pastāv. Ja mēs te vienkārši tā pasīvi no malas noskatīsimies, bloķēsim lēmums un neko nedarīsim, tad mēs nodarīsim kaitējumu visiem šiem bērniem. Tādēļ es lūgtu jūs sākt kaut ko darīt lietas labā pēc iespējas ātrāk gan starptautiskā, gan Eiropas līmenī. Kā tad mēs kaut ko varam uh, panākt startautiskā līmenī, ja nevaram to izdarīt Eiropas līmenī? Paldies! Paldies! Vairāk neviens cits nevēlas izteikties brīvā mikrofona procedūrā, tādēļ došu vādrēdīgas kundzei. Lūdzu! Priekšsēdētāji, nu es tiešām jau biju paredzējis jūsu atbalstu Es zināju, ka jūs mani atbalstīsiet un ka tieši tik skaidri pārdīsiet savas domas. Un jāsaka, es patiešām esmu šokēta. Jo mēs varam rautīties uz jebkuru no gadījumiem, eh, var jebkuru lietu izmantot institucionāliem strīdiņiem, bet ne jau bērnu tiesību jautājumu. Un pat ja tā ir tikai viena bērna dzīvība, kas šīs institucionālās cīņas dēļ tiek apdraudēta, ja tas jau ir par daudz jo es domāju, ka bēr, šeit tiešām tiek apdraudēts bērnu dzīvības, un tāpēc beidzot būtu jāpieliek punkts visiem šiem varas spēlītēm. Un tā ir tā vēsts, ko es nodošu arī dalību valstīm, un es ceru, ka viņi tās to uzklausīs, un Eiropas parlamenta balsi arī uzklausīs. Un paldies, ka esat ar mani šai cīņā. Paldies! Esam noslēguši debats par šo darba kārtības jautājumu un balsosim rītdien 12.00. Tagad uh, apspriedīsim nākamo darba kārtības punktu. Tas ir Jāna Mums.